himnu, kuru spēlēs uh, Strasbūras filharmonijas orķestris. Grazie, maestro, grazie tutta l'orchestra. Paldies, diriģenta kungs, paldies visam orķestrim. Atgādināšu, ka saskaņā ar 14. panta otro punktu mūsu reglamentā nekādas debatas nevar notikt uh, par uh, jautājumiem, kas neskar priekšsādātāju ievēlēšanu vai uh,